punktu mūsu reglamentā. Nekādas debatas nevar notikt uh, uh, par uh, jautājumiem, kas neskar priekšsādātāju ievēlēšanu vai pilnvaru pārbaudīšanu. un vēlēšana rezultāti vispirms tiks pārbaudīti un saskaņā ar 96. Uh, 6. pāntu reglamentā uh, tiks tad uh, izsludināti. Saskaņā ar 3. pāntu 2. punktu mūsu reglamentā ir tā, ka kamēr uh, deputāta pilnvars nav pārbaudītas uh, un nav pārbaudīts, vai kādam nav iebildumi pret šīm pilnvarām, uh, ir tā, ka vispirms ir jākonstatē, vai ir atbilstība un saskaņā uz septīto pantu par parlamenta ievēlēšanu, tiešās vēlēšanās ir tā, ka um, tie, kuri, kuru pilnvars nav uh, atbilstošas, uh, Viņi nevar darboties kā Eiropas parlamenta deputāti. Tie, kuri vēl nav parakstījuši savas deklarācijas un nevar pilnībā izmantot uh, savas pilnvaras, uh, aicinām to uzreiz darīt pie parlamenta eh, plenārsēžu zāles ieejas. Citādi viņi nevarēs piedalīties balsošanā. Dargie kolēģi, dargie draugi, pirms mēs ķeramies pie darba kārtības. Es gribētu uzsvērt, ka man tas ir liels gods un prieks šodien uh, būt uh, tam, kurš var atklāt uh, kā pagaidu prezidents, pagaidu priekšsādātājs Eiropas parlamentā šo pirmo parlamentu sanāksmi. Es gribētu paust vēlmi ņemt vērā pēc iespējas mūsu uh, pilsoņu vēlmes, viņi ir balsojuši un balsojuši par pārmaiņām Es novēlu mums pēc pieciem gadiem varētu teikt, ka mēs esam paveikuši labu darbu, ka esam padarījuši Eiropu taisnīgāku un esam tuvinājuši to pilsoņu vēlmēm. Saskaņā ar mūsu reglamentu šorīt mēs ievēlēsim parlamentu priekšsēdētāju saskaņā ar 15. panta eh, pirmo punktu priekšsēdētāja Uh, amata kandidatūras ir jāiesniedz ar atbilstošo uh, kolēģu piekrišanu, un tas ir jāiesniedz vai nu politiskajām grupām, vai vismaz 40 deputātiem. Uh, šīs norādes visiem ir pieejamas, izsūtītas, un kā jau pa, to paredz reglaments, esmu saņēmis sekojošus kandidātus Eglesijas Turjon, Karim kungs, Lunačeks kundze un Martins Šulcs. Kandidāti ir paziņojuši, ka viņi pieņem šo kandidēšanu saskaņā ar 16. pāntu 1. punktu reglamentā. Gribētu jums atgādināt, ka e, tad, kad e, um, notiek ievēlēšana, Tātad, lai, no, lai ievēlētu pirmajās trijās vēlēšana kārtās, ir jāsaņem apslātais vairākums. Nedarīgās vēlēšana zīmes netiks ņemstas vērā, skaitot nodotās balsis. Pirms sākam balsot, gribētu uh, katram no kandidātiem dot uh, maksimāli 5 minūtes un došu viņiem vārdu alba, alfabētiskā secībā. Muchas gracias. Paldies. Man ir liels gods uzrunāt jūs un piedāvāt savu kandidatūru parlamenta priekšsēdētāja amatam. Šis parlaments pārstāv Eiropas suverenitāti un mūsu pienākums ir būt uzdevuma augstumos. Daudzkārt Eiropas sapnis ir ticis iemidzināts, bet vienmēr tam ir izdevies atnosties. Eiropai e, nācās savā laikā sacelties pret e, nacismu, pret iznīcināšanu, tie, pret e, totalitārismu. Mani eh, līdzpilsoņi ir piedalījušies eh, šajās cīņās. Jūs nevarat iedomāties eh, to godu, ko es izjūtu kā spānis, zinot, ka pirmie tanki, kur piedalījās Parīs atbrīz, atbrīvošanā, bija Spānijas spāņu karavīru vadīti. Dāmas un kungi, mūsu kontinenta vislabākais un mūsu vēstures vislabākais lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se veidojās revolūcija gaitā. E, stāvot pāri karaļiem, dieviem, īpašniekiem, Eiropas galvenais e, uzdevums un lielākais īpašums ir būt brīviem un nebūt vergam e, nevienam. Tā ir demokrātija. Tāpēc šodien gribu sacīt, ka tās tautas E, kurā mēs esam parādā par brīvībām un e, demokrātiju. Tās, tā mēs esam parādā cīņu pret bezdarbu, e, par demokrātiju. Un mums ir jāvēršās pret to, kas apdraud Eiropas nākotni, mūsu cieņu, mūsu līdztiesību, mūsu brālību, mūsu dzīvi visiem kopā. mūsu tautas nav ne, neviena investīciju fonda kolonijas. Tās ir cīnījušās par brīvību, ne tāpēc, lai kalpotu finanšu oligarhiem. Es nerunāju abstrakti, dāmas un kungi. Jūs visi apzināties šo problēmu, to vieglimu, ar kādu šeit darbojās lielās korporācijas, lobiji, kuri uzrunā tautas priekšstāvjus. Tas ir jāsaka skaļi un skaidri. Šāds funkcionēšanas veids apdraud suverenitāti un pārveido tautas priekšstāvjus, politiskos priekšstāvjus par kastu. Dāmas un kungi, Eiropa ir kļuvusi par upuru autoritārai varas nobīdēji Mēs esam izveidojuši gandrīz vai protektorātus un jaunas kolonijas, kur neviena neievēlotas personas eh, eh, draud demokrātiskās brīvības. No Latīņa Amerikas mēs uzzinājām, ka ārējais parāds ir izveidots, lai būtu neatmaksājams. Me, visi Eiropas parlamentā Eh, atceras nemaz netik sen Vācijai atlaisto parādu. Mums ir jādomā par integrācijas eh, parādu, par solidaritāti par Eiropas dienvidu eh, valstīm. Mums ir jāvēršas pret rasismu. Es domāju, ka jūs apzināties, ka Eh, Eiropa nevar pastāvēt bez dienvidu valstīm, tieši tāpat kā nevar pastāvēt eh, bez austrumu valstīm. Daudzas no tām ir pakļautas eh, stingrajam trojkas diktātam. Bet ir iespējams arī cits ceļš. Pastāv alternatīva nabadzības politikai Šajā kritiskajā brīdī Eiropai mums ir jābūt uzdevumu augstumos, mums ir jāveidojas par demokrātijas epicentru Eiropā, lai mēs varētu bremzēt trojkas autoritatīvo vāro. Pilsoņu eh, balss ir jāuzklausa un ne tikai elites balss. Darbs parlamentā nav ne zelta pensija, ne arī kāda prēmija. Dāmas un kungi, es neuzrunāju šodien tikai atsevišķas deputātu politiskās grupas. Es uzrunāju visus deputātus, tāpēc, ka jums ir politiskās atbildības līgums, kas ir parakstīts ar jūsu tautām un ar jūsu valstīm. Es uzrunāju demokrātus, lai visi apzinātos, ka viņi ir ievēlēti no savām tautīm un valstīm. Atcerieties! ka patiesie, e, patiesā suverēnā vara pieder tautai, un jūs esat šeit viņu vārdā. Tāpat es uzrunāju. Un it īpaši savus kolēģus eirodeputātus no Dienvidu Eiropas valstīm. Jūs esat saskārušies ar to realitāti, ko nosaka trojkas politika. Tāpat jūs zināt, ka šī politika ir cietusi neveiksmē. Mūsu valstis ir kļuvušas, kļuvušas nabadzīgākas ar sagrautām institūcijām, ar e, institūcijām, ko grauž korupcija. Jūs apzināties, ko nozīmē palīdzība mūsu valsts valstīm, cik tā ir nepieciešama, lai mēs varētu atgūties. Ir jācīnās kā grieķiem, portugāļiem, itāļiem, čehiem, poļiem, rumāņiem, spāņiem. Priekšsēdētāji, Mums ir jāspēj skatīties acīs saviem vēlētājiem, atgriežoties mājās. Iespējams, ka jūs neatbalstīsit šādu demokrātijas izpausmi. E, kolēģis e, e, uzrunā priekšsēdētājs. Mums ir jācīnās, turpina kandidāts, beidz uzstāšanos pēc desmit sekundēm. Man ļoti žēl, kolēģi, man tiemžēl jāpārtrauc jūsu runa la democracia, a los millones que habéis. Es gribu uzrunāt miljoniem eiropiešu, gribu šodien deputāta eh, priekšsēdētāja kandidāts vēlreiz tiek pārtraukts. Un... Kolēģi, man jūs jāpārtrauc, diemžēl, dargais kolēģi. Dargais kolēģi, tas nav pieļaujami, eh, tas nav arī taisnīgi pret citiem deputātiem. Lūdzu. Per cortesia, prego tutti. Lūdzu, es gribētu aicināt visus kolēģus eh, ievērot noteikto uzstāšanās laiku, nepārsniedziet šo laiku, to jūs darījāt. Eh, turpmākajos piecos gados jūs noteikti eh, tā nedarīsiet. Karim kungs, lūdzu. Kolīgs. Kolēģi, es ceļos, lai runātu ar lielu pienākumu apziņu. Daudz, ka no jums šodien ir ieradušies pirmo reizi. Tā es ierados 2004. gadā ar lielām cerībām. Mēs apvienojām atkal savu kontinentu pēc gadu desmitiem ilga uh, sašķēluma. Bet, uh, kolēģi, mums ir jāuzklausa vēstījums ko, no pilsoņiem, un viņi ir balsojuši par pārmaiņām. Man tiek teikts, ka šīs vēlēšanas jau ir izlēmtas, ka vienošanās jau ir panākta, pirms vēl ir nodota kaut viena balss, un ka es ka man un jums vajadzētu vienkārši pieņemt šo neizbēgamo situāciju. Kolēģi, nav nekā svētāka demokrātiskās politikas pasaulē kā tiesības balsot, nodot savu balsi par savu pārliecību, par savu izvēli, kas um, atspoguļo to intereses, kas mūs ir ievēlējuši lai mēs varētu balsot par eh, ideāliem un principiem, bet vai tiešām tas ir tas, ko mēs šodien šeit darīsim, par ko mēs esam kļuvuši? ja šī parlamenta priekšsēdētāja amats kam vajadzētu būt pāri partiju politikai un parastām ambīcijām politikā, ir kļuvis par uh, tirgošanās preci, par mierinājumu balvu, uh, par to, ka kaut kas cits nav dabūts, ka uh, tas ir kā D plāns, kad uh, A, B un C plāni ir izgāzušies. Uh, Nesnējās vēlēšanās mums teica, ka šoreiz viss būs citādi, ka caurskatāmība aizstās slepenību, ka principi būs pārāki un ka godīga demokrātiska politika aizstās šos darījumus, kas tiek slēgt aiz slēgtām durvīm. Bet uh, tikai dažas nedēļas pēc Eiropas vēlēšanām tagad mūs aicina atbalstīt uh, konsensu, kas jau ir panākts, uh, un kas tika panākts aiz slēgtām durvīm. Tā ir kaunpilna vīzija mūsu Eiropas Savienībai. Tā nav vīzija, kuras var atbalstīt. Es nekad to nevarētu atbalstīt. Tas ir mandāts turpināt darboties kā līdz šim, uh, liekot vilties daudziem pilsoņiem, kuri negāja balsot un uh, miljoni uh, Eh, demonstrējuši savu viedokli, pievēršoties ekstrēmistiem. Kā kāds bijušais komisārs reiz teica, ir grūti respektēt parlamentu, kas nerespektē pats sevi. Es respektēju šo parlamentu, es to cienu. Tas ietver tik daudz cerības par nākotni es nenācu politikā, lai aizstāvētu pastāvīgo situāciju vai nodrošinātu augstu samatus dažiem izredzētiem, un es domāju, ka jums arī nebija tāds mērķis. Visu savu politisko dzīvi esmu uh, centies īstenot vīziju, uh, kurā Eiropieši sadarbojas taisnīgā veidā demokrātiskās institūcijās, un es domāju, ka daudz no jums arī strādā ar šādu vīziju. Viena nācija nevar uh, noteikt mūsu virzību, bet mums ir jārespektē demokrātiski balsojuma rezultāti. Mēs to redzējām pagājušajā nedēļā, kad valstu vadītāji varbūt nav visi viens prāts, bet viņi tomēr tikās, lai sadarbotos, un mums arī tas ir jādara, lai respektētu vēlētāju gribu. Protams, mēs visi lolojam cerības nākotnē, mēs ar dažādiem veidiem gribam īstenot šīs uh, cerības, bet uh, mūsu uh, institūcijās nevajadzētu dem, um, dominēt vienai politiskai frakcijai. Un es uzskatu, ka parlamentu priekšsēdētājiem nevajadzētu izmantot savu amatu, lai uh, virzītu savas eh, personīgās intereses vai savu karjeru vai paustu savu personīgo viedokli. Man ir daudz cēlāka vīzija par mūsu parlamentu priekšsēdētāju amatu. Viņam vajadzētu atspogļot šī parlamenta daudzveidību, tāpat kā šis parlaments reprezentē uh, Eiropas tautu daudzveidību. Priekšsādātām vajadzētu būt taisnīgam un ieklausīties visos. Uh, Viņam vajadzētu pārstāvēt cieņpilnā veidā šo parlamentu Eiropā un visā pasaulē, un tāds priekšsēdētājs es gribētu būt. Es negribu spēlēt politiku, es eh, negribu um, rūpēties par savām interesēm, es gribu rūpēties par jūsu interesēm. Es negribu atgriezties pie šīs eh, politikas, kas gadu gadiem ir bijusi slēdzot darījums aiz slēgtām durvīm. Uh, Es gribu īstenot to Eiropiešu cerības, kas uh, vēlas savādāku Eiropu. Bet šādi sapņi neīstenosies, ja mēs uh, pieļausim, ka um, politiskais aprēķins uh, vai personīgās ambīcijas valda šajos lēmumos. Jūs šodien balsosiet, un jums katram pašam ir jāizvēlas demokrātiskā veidā, vai jūs balsosiet par šo uh, Uh, darījumu, kas ir slēgts aiz uh, slēgtām durvīm, vai jūs da, uh, balsojat par atklātību un demokrātiju. Es pieticīgi lūdzu jūs atbalstīt manu vīziju, kas ir šī parlamenta cienīga un Eiropas cienīga. Paldies! Grazie. Ora la parola all'onorevole. Paldies. Tagad vārds Lunačeks kundzei lūdzu. Much, President. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu sveikt visus, gan no jauna ievēlētos, gan atkārtot ievēlētos deputātus. Kāds Austrijas žurnālists intervijā sacīja, ka Eiropas parlaments ir stiprināts šajās vēlēšanās, jo mēs mūsu rokās tagad ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja iecelšana. Mēs esam stiprināti šajās vēlēšanās, bet mums ir jāapzinās tas, ka mēs šo jauno spēku, jaunās pilnvaras neapdraudām ar to, kā iekšēji mēs kļūstam mazāk demokrātiski, nekā mums būtu jābūt. Tāpēc, dārgie kolēģi, uh, Es šodien jūsu priekšā kandidēju uz priekšsēdētāju posteni, jo mana politiskā grupa neuzskatīja par pieņemam, ka padome ar vienvaldību mums norāda pirms desmit dienām, par ko balsot parlamenta priekšsēdētāju postenī. Tā ir jābūt mūsu izvēlei, un tāpēc mana grupa, kura sākotnēji izvirzīja mani vicepriekšsēdētājamatam, lūdzu kandidēt uz priekšsēdētājamatu parlamentā. E, to nozīmē vēlēšanas arī iekšēji, jo Eiropas parlamenta balss ir pilsoņu e, balss un nevis e, Eiropas valdību sekretariāts. Mēs esam ievēlēti tiešā veidā, ik viens no mums, un mēs nevaram pieļaut to, ka mēs apzīmogojam un apstiprinām jau iepriekš kaut kur sagatavotu darījumu. Demokrātija manai sirdī ir ļoti tuva gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Es gribu četrās valodās pateikt, ka demokrātija ir izvēles darīšana. Demokrātija nozīmē izvēlēties. Demokrātija ir nepieciešamas alternatīvas, un tādēļ esmu šeit šodien. Tāpēc es, ja būšu priekšsēdētājā matā, tad mēģināšu visiem pilsoņiem rast atbildes viņu jautājumiem. Mums ir jāmeklē atbildes stingrajai taupības režīmam. Mēs nevaram pieļaut to, ka jaunieši neuzlūko vairāk Eiropu kā solījumu, bet dažkārt kā draudu. Tam ir jāmainās, un es gribu nodrošināt to, kā uh, Eiropas parlamenta deputātu un iespējams eh, parlamenta priekšstādātāju. Eh, eh, mums ir jādomā par darba vietām, par atjaunīgajām enerģijām, tāpat arī parlamentam ir jābūt ticamam no iekšienes. Mums ir jādomā par enerģētikas jautājumiem, labāk pārvaldot ēkas, labāk pārvaldot enerģijas izlietošanu. Tāpat arī mums ir jādomā par atklātumu parlamentā. Mums ir rīcības kodeks, kodeks kurš nevienmēr tiek ieviests. Tāpat arī mums ir jāpanāk tas, lai būtu skaidrs, kurš ietekmē kuru likumu, un neviens likums, neviens nemēģina nopirkt nevienu likumu. Mums ir jāizturas ļoti nopietni pret to. Tāpat arī mums ir vajadzīga viena darba vieta. Mums parlamentāriešiem ir jālem par to, kur mēs sanākam kopā, un nevis padomēji. Arī šīs izmaiņas es gribu panākt un lielākā daļa no parlamenta ir nobalsojusi, ka mēs paši lemsim par to nākotnē. Tāpat arī ir skaidrs, ka mēs Nedrīkstam e, ieslīgt e, populisma, ekstremisma, nacionālisma žņaugos. Eiropas parlaments ilgus gadus e, ir bijis čempions pilsoņu un cilvēktiesība aizstāvībā. Tas ir jāturpina. Mēs nedrīkstam pakļauties neiecietībai, pret eh, neiecietību pret eh, sievietēm, pret eh, neiecietību pret minoritātēm, seksuālām un citām. Eiropas parlamentam ir jādara vairāk, lai aizstāvētu pamatvērtības, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība. Nākošais sasaukums būs izšķirīgs Eiropas nākotnē. Ja mēs tagad visu nenostādīsim pareizās vietās, tad atcaucoties uz šobrīd notiekošo futbols pasaules e, kausu, es gribu sacīt, ka mums nebūs papildu laika. To no mums sagaida pilsoņu, tas ir demokrātijas jautājums. Noslēgumā gribu paust savu pārliecību, kur esam arī zināmusi Šulca eh, kungam. Šulca kungs eh, nesen uzstājās eh, Austrijas parlamentā diskusijās par Eiropas nākotni. Mārtiņš Šulcs tur sūdzījās, ka ļoti bieži ir tāds vārdiņš bet, jūs teicāt, cilvēktiesības ir labi, bet, demokrātija ir laba, bet tolerance ir laba lieta, bet, un jūs teicāt vienmēr, kad uh, saka bet, tad ir tiesība ierobežošana, un tas nav diskutējums jautājums. Es atsaucos uz šo, un tieši tādēļ esmu šeit, uh, jo altern demokrātijai nepieciešams alternatīvas. Paldies! Paldies jums visiem, un es ceru, ka jūs balsosiet par mani. Paldies! Grazie. Ora la parola onorevole Schulz. Paldies. Un tagad vārds Šulc kungam. Herr Präsident, meine. Priekšsēdētāj kungs, cienītās tāms, godātie kungi, dārgie kolēģi un kolēģis. Mēs esam absolūti vienreizēja institūcija, 751 deputāts, kas ir sanākuši šeit kopā. Mēs, mēs pārstāvam 28 suverēnu valstu tautas. Mēs esam likumdevēji, kas pieņem lēmumus par likumiem. 507 miljoniem cilvēku 28 suverēnās valstīs. Pasaulē tas eksistē tikai vienu vienīgu reizi. Šis parlaments ir vienreizējs. Tas ir vienreizējs savā eksistēšanas veidā un arī uzdevumā, ko pilda. Fakts, ka 750 vīrieši un sievieši, kas aptuveni 300 partijas reprezentē, ja manā rīcībā esošā informācija ir pareiza. Tāpat pārstāv nācijas un 28 suverēnas valstis. Un tas fakts, ka mēs esam šeit sanākuši kopā un diskutējam par to, kas no mums vadīs parlamentu, šis fakts vien nav pats par sevi saprotams. Uh, Tas ir viens no lielākajiem vēsturiskajiem iekarojumiem, kuru uh, šis kontinents jau kad ir sasniedzis. Par to mums būtu jābūt lepniem un tam būtu jābūt pamatam balstoties, uh, uz kur strādājam. Un kas uh, būs šī parlamenta vadītājs, tam piekritīs arī pienākums. Pienākums šo uzdevumu, ko es tikko aprakstīju, šo uzdevumu pildīti tā, lai tas uh, būt, nāktu par labu cilvēkiem 28 valstīs. Un to, kā to dara, par to ir dažādi uzskati. Dažādi, uh, dažādas plūsmas ir šajā parlamentā pārstāvētas. Un mēs šī parlamenta sastāvā esam, uh, mūsu pienākums ir sadarboties pāri frakciju robežām. Nevienam no mums ir uh, aps, vairākums um, varbūt kādam ir žēl, bet tā ir vēlētāju griba. Tādēļ pārnāciju sadarbība, kas ir pamats Eiropas Savienībai, tas ir arī uh, pienākums sadarboties uh, pāri politisko uh, virzienu robežām. Tādēļ diskusijas uh, par kandidātiem un kandidātiem ir uh, diskusijas. Uh, uh kas pārvar dažādo plūsmu robežas. Vēlēšana kabīne mēs esam brīvi, šeit nav nekāda pienākuma balsot pēc frakcijas nolēmtā. Katrs var lemt, kā tas vēlas. Uh, Uh, vēlēšanu kabīne uh, puskrāsli ir garantija, ir demokrātija, un tādēļ lūdzu jums visiem izteikt man uzticību. Pēdējo divu pusgadu laikā šajā parlamentā esmu bijis uh, priekšstādātājs, esmu pildījis šos uzdevumus, un tas ir godpilnākais pienākums bijis manā dzīvē. Gribu skaidri pateikt, tas, ko esam sasnieguši pēdējā sasaukuma laikā, uh, ir tas, ka vairs nav tādas hierarhijas institūcijās. Kad es šeit, eh, kad es iev, tiku ievēlēts, tad bija vēl eh, šī hierarhija, bija padoms, eh, un dalībnieki, kas teica, nu jā, Eiropas parlaments, tad bija komisijas pārstāvi, kas teica, ir tikai viena institūcija un tiesa mēs. Šodien esam šādā situācijā, ka šis parlaments absolūti vienreizējā institūcija, un neviens nacionālā līmenī un neviens uh, Eiropas līmenī nevar neievērot uh, mūs. Mēs esam demokrātiskās leģitimitātes avots Eiropā. Šis uh, demokrātiskais progress, demokrātiskās parlamentārās uh, vēlmes izpildvara, to esam sasnieguši. Tas ir viens no lielākajiem politiskajiem pagrieziena punktiem Eiropas Savienībā. Es esmu uh, piedalījies šajā darbā un esmu lepns par to. Un tagad vēršos uh, vēlreiz uh, pie jums. Daudz kolēģi, kas ir uh, ievēlēti šajā jaunajā sasaukumā, ir jauni, kas vēl nezina uh, uh, mani un uh, nezina, kāda ir bijusi pieredze iepriekšējā sasaukumā strādājušiem kolēģiem ar mani. Uh, Um, tā ir laba pieredze, bet nu, noteikti uh, ir arī tā, ka cilvēki pieļauj kļūdas un uh, visi cilvēki ir ar stipriem pusēm, vājā pusēm. Uh, noteikti tas attiecās arī uz mani, bet es no visiem lūdzu tādu uzticības kredītu un visiem tiem, kas jau ir strādājuši ar mani, no visiem lūdzu šo. Uh, atbalstu uh, reprezentēt parlamentu nākošo, um, nākošā uh, ievēlētajā lākā. Uh, un ceru strādāt kā ievēlēts parlamentu priekšsēdētājs. Paldies! Grazie. Procedo ora. Paldies. Līdz ar to Tagad varam pāriet pie uh, astoņu vēlēšanu uh, balsu skaitītāju ievēlēšanas. Par uh, kandidātu paziņojumiem nebūs debatas. Var dot vārdu tikai tad, ja tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar priekšsēdētāju ievēlēšanu. Lūdzu. Esmu Beatriks von Štorha no Alternatīva Vācija, atsaucos uz 15 un 182. Uh, uh, pāntu reglamentā prasu personālo balsojumu. Atgādināšu, ka mēs gribam parādīt pilsoņiem, kas ievēlēs Šulcu amatā, šīs trīs lietas, ko viņš pieminēja, ka budžeta kontrolas komiteja pārmet viņam uh, budžeta ļauprātīgu izmantošanu. Un ļau, parādīsim pilsoņiem, kurš tad ievēl Šulcu amatā, es prasu personālo balsojumu. Likumda. Ai sensi del regolamento la votazione. Saskaņā ar reglamentu balsojums ir aizklāts. Tagad uh, ievēlēsim balsu skaitītājus. Honorevole Reda Džulija. Reda Džulija, vai jūs piekrītat? Džulija Reda deputāte Džulija Reda. Vai jūs piekrītat kandidēt? Tad lūdzu nāciet šeit priekšā. Onorevole Girauta Vidal Juan Carlos. presente, è d'accordo? Vai jūs esat klāt, vai jūs piekrītat uh, kandidēt? Lūdzu, tad nāciet šeit lejā. Onorevole Crisogonos Kostas. Crisogonos. Yes, I agree. Es nepiekrītu. Paldies tad lūdzu nāciet. Honorevole Ferber, Markus Ferber. Markus Ferbers, Ferberkungs. Grazie. Paldies. Onorevole Ceballos Bodil. Reigo. Lūdzu. Onorevole Petersen, Morten Elbeg. Bene. Quanti sono? Due. Onorevole Flascicova Benova Monica. Grazie. Paldies! Onorevole Kirkos Miltiadis. Bene. Si procederà ora allo scrutinio. Tagad eh, ķersimies pie vēlēšanām. Tagad uh, tiks izdalīts vēlēšana zīmes un aploksnes saskaņā ar mūsu reglamenta noteikumiem. Mēs eh, ievēlēsim priekšsēdētāju, aploksnes un vēlēšana zīmes ir izdalītas. Lūdzu, balsojiet eh, par to kandidātu, kur esat izvēlējies atzīmējiet viņu ar krustiņu. Ja jūs vēlaties tomēr mainīt uh, savu balsojumu, tad uh, var uh, saņemt jaunu vēlēšanu zīmi. Iepriekšējā vēlēšana zīme tad tiks uh, iznīcināta. Uh, vēlēšana zīmes, uz kurām kaut kas ir atzīmēts, va, uzrakstīts vai uh, atzīmēt vairāk kandidātu, būs nederīgas, un vēlēšana zīme ir jāieliek aploksnē balsojot. Uh, ir vēlēšana kabīnes, kas ir uh, um, izveidots pie ieejas plenārsēžu zālē, ja vēlties tajās balsot. Un tad jūs varat uh, doties uh, uz turien, kur ir jūsu uzvārdu pirmais burts. Sākam vēlēšanas, uh, un tie deputāti, kas uh, būs piedalījušies šajās aizklātajās vēlēšanās, uh, viņu vārdi tiks uh, atzīmēt arī uh, E, protokolā, tātad parakstieties attiecīgajā reģistrā, kad jūs uh, nododat savu balsi. Tātad uh, lūdzu uh, iemetiet savu vēlēšanu zīmi tajā urnā, kas atrodas pie jūsu uzvārda pirmā burta.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 Bene, hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Līdz ar to uh, balsojums ir noslēdzies. Gribētu lūgt balsu skaitītājus uh, doties uz zāli R11, lai varētu saskaitīt balsis. Pārtraucu sanāksmi un sēde turpināsies. Uh, Tad, kad par to tiks paziņots uz ekrāniem, uh,